Pan Przewodniczący! Good morning, please, please take... Labrīt visiem! Lūdzu, ņemiet vietas. Sāksim darbu. Otvieram posiedzenie. Sākam šodienas sanāksmi. Un pirmkārt, informēšu jūs, uh, informēšu jūs par plūdiem Eiropā. Eiropa jau kārtējo reizi cieši no plūdiem, un pēdējā laikā Beļģija, Francija, Holande, arī Itālija, Itālijas ziemeļos jau bija plūdi, šobrīd Itālijas vidienē ir plūdi, bija arī Anglijā un citās valstīs. Varbūt šodien, tad, kad mēs diskutēsim par dabas katastrofām, tad jūs sniegsiet informāciju par citiem plūdiem Eiropā. Bija arī nāves upuri, kā arī miljoniem vērti materiālie zaudējumi, lai palīdzētu tām valstīm, kas cieši no dabas katastrofām pirms astoņiem gadiem tika izveidots Eiropas solidaritātes fonds. Nauda, kas līdz šim tika savākta, uh, Solidaritātes fondā ir izlietota 33 gadījumos, kad kāda valsts ir cietusi no dabas katastrofām. Uh, mēs šobrīd izsakām līdzjūtību uh, ģimenēm, to ģimenēm, kas ir cietuši plūdos, kas ir miruši plūdos, un arī tām ģimenēm, kas uh, ir zaudējuši savu māju vai savu iztikas avotu plūdu dēļ. Dāmas un kungi, tagad mēlos ļaut izteikties politiskajām grupām? Lūdzu. Un pirmais. Tautas partijas grupas vārdā Sergio Paulo Francesco Silvestris. Lūdzu. Signor Presidente, nelle ultime settimane gravi alluvioni hanno colpito alcuni paesi europei mettendo in ginocchio la popolazione delle regioni interessate